Colleagues, we are starting again. Kolēģi, mēs atsākam darbu. Budžeta komiteja šodien ļoti labi sadarbojas, un tagad mums, mums bija eh, kopīga sanāksmē ar ekonomikas komiteju. Tas bija pirmais punkts, un tagad kopā ar AFET un attīstības eh, komiteju, eh, kur es vadīšu kopā ar Tobeskungu, un runājot par Eiropas fondu ilgspējīgai attīstībai. Tā ir ļoti tāda ļoti svarīga diskusija, lai mums būtu vērtējums, kritisks vērtējums šim jaunajam instrumentam, kas tika ieviests pirms diviem gadiem, pirms iegūt savu beigu formu nākamajā daudzgada finanšu uh, schēmā 2021-2027 gadam. Es negribu šeit īpaši uh, gari izteikties, jo vēlreiz teikšu, mums nav daudz laika, 45 minūtes, jo uh, tulki jau pārstrādāsies par 10 minūtes. Un tagad došu vārdu Tobeskungam ievada vārdiem. Paldies, Levandovska kungs! mums, eh, protams, ir lieliska sadarbības ar trīs eh, komitejām, bet runāšu ļoti īsi, lai ekonomētu laiku. Mums eh, ir nepieciešams mobilizēt privātās investīcijas, tas ir ļoti būtiski. Un kā jūs zināt, mums no miljardiem jāpāriet uz triljoniem, un to mēs varam izdarīt tikai piesaistot privātā sektora resursus. Um, Eiropas fonds ilgspējīgai attīstībai būs uh, centrālais punkts uh, Eiropas pieliktajās pūlēs. Ne, parlaments šo uh, fondu EFSD Uh, īsteno, un mēs zinām, ka īstenošana nebija viegla, bija sarežģījumi, uh, un mēs nevirzījāmies uz priekšu tik ātri, kā sākotnēji cerēts. Mums nepieciešama detalizētā informācija par to, cik daudz garantija ir parakstīts ar kādiem partneriem, kādi ir mērķi un kādas ir summas. Mēs uh, nu, e, nepieciešama arī informācija par novērtējuma ziņojumu attiecībā uz EF, FSD, kas bija sagaidāms 2019. gada beigās, bet pašlaik tas vēl nav publicēts. Un uh, pirms diviem gadiem uh, e, EFSD tika ieviests, mēs uh, tagad, protams, varam tikai apsveikt diskusiju par esošo situāciju, un, nu, lai varētu virzīties uz priekšu. Es nedomāju, ka mēs vispirms varam teikt, dot izvērtējumu un pēc tam piešķirt šo beigu formu salīdzinoši jaunajam instrumentam, bet man jāsaka, ka mēs esam nedaudz vīlušies par EFSD datumiem. Bija stratēģiskā padome 22. janvārī, tad mūsu, arī mūsu komitejas sēdi, un tad es gribētu laipni lūgt eh, tomēr koordinēt datumus, lai arī mūsu biedri varētu piedalīties šajos vindinājumos. Un, protams, ir svarīgi, lai būtu materiāli dokumenti, sagatavošanas dokumenti pirms sēdes jau pirms, nevis pēc tam, kad noticis strateģiskas balsojums. Uh, Tagad došu vārdu eh, komisijai. Un no uh, DEFCO ģenerāla direktorāta tā ir Marieta Zetko kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti no AFET uh, budžeta un devēja komitejām. Man ir liels gods uh, uzstāties šeit runājot par Eiropas fondu ilgspējīgai attīstībai, jeb EFSD, un izklāstīt situāciju par garantiju parakstīšanu saistībā ar šo plānu. Vispirms gribētu teikt, ka parlamentā un arī padomē mēs esam uh, pieņēmuša lēmumu 2017. gadā, bet e, parlamentā, e, nu, teiksim, bija ļoti instrumentalizēts šis, šīs sarunas un e, trialogs. Un, protams, šis nu, izvērtējuma ziņojums jums tiks nosūtīts, un tas tomēr bija veiksmīgs vingrinājums. Un es gribētu jums sniegt dažas idejas, par ko mīsti mēs runājam. Vispirms, es varētu jums teikt, ka mums ir izdevies īstenot četras uh, strateģiskās padomjas sēdes, kur arī parlaments bija uzaicināts. Mēs izsakām nožēlu, ka pēdējā sēde uh, ņemot vērā par garantiju nolīgumu uh, parakstīšanu no 21. tika pārcelts uz 22. Uh, janvāri, un mēs ar nožēlu par vēlu uzzinājām, ka budžeta komiteja vairs nevarēs piedalīties. Un mēs gribam apliecināt, ka tas vairs neatkārtosies, un mēs, protams, labāk koordinēsim nākamreiz. Bet tagad, ja mēs pārējām pie nākamā attēla, tad gribu informēt jūs, ka mēs esam parakstījuši septiņus garantiju nolīgumus, un, un e, pirmais pīlārs EFSD garantijām 2018. gadā ir apmēram 28 e, priekšlikumi apstiprināti un 5, 5 e, garantiju sistēmas. Jūs redzat, skaitļus 1,55 eh, eh, miljardi un e FSD regulējumā eh, ir garantijas par 1,5 miljardiem. Mēs esam ļoti priecīgi ziņot, ka mums ir papildu ieguldījums. Mums ir 40 miljoni Eh, no Gates Foundation, eh, tad no Dānijas, Čehijas, Vācijas un Igaunijas. Mēs esam mobilējuši arī EFSD garantijas, un mēs domājam, ka mēs nonāksim pie 17,5 miljārdiem. Eh, tiks radītas apmēram 4, 4 miljonu darba vietu, un tiks samazinātas oglekļa emisijas, samazināts migrācijas spiediens saistībā ar sievietēm un jauniešiem, un arī geogrāfiski tas ir redzams, ka ir divas trešdaļas uh, subsahāras Āfrikā un viena trešdaļa uh, kaimiņa reģioniem. Vadošie sektori šajās garantijas ir ilgspējīga enerģētika, ir tīpaši atjaunīgās enerģijas. Uh, kā arī uh, sievietes, jaunie uzņēmēji, un tur mēs iebal, ieguldām arī 150 miljonus papildus tehniskajā palīdzībā. Uh, un veselīgs regulējums un institūciju vide ir būtiska, ja mēs vēlamies šādas ilgspējīgas investīcijas. Uh, Un uh, mums ir arī 700 uh, e, miljoni ieguldīti regulējuma izstrādē. Un varu ziņot jums, uh, mums ir stratēģiskās padome un stratēģiskās padomes lēmumi ir pieņemt šos risinājumus. Un tātad mums ir papildu novērotājs. Mēs liekam kopā arī uh, tehnisko garantiju grupa un viss, ko es jau iepriekš minēju. Tālāk. Mēs parakstījām septiņus garantiju nolīgumus un sākām 2018. gada beigās Vīne ar Nazera. Tas ir ļoti svarīgs garantiju nolīgums eh, saistībā ar Sīrijas bēgļiem, un tie ir 75 miljoni Eh, riska eh, pārvaldības instrumenti un eh, garantiju ieviešana, lai 9900 eiro uz, uz bēgļu un tas ir saistīts ar MVU un, un darba vietu radīšanu. Tālāk mēs bijām Johannesburgā 2019. gada novembrī, parakstījām garantiju nolīgumu un arī FMO. Tālāk mums bija 30 miljonu garantijas ar 42 miljoniem. Uh, Tālāk, četri jau iepriekš minētie parakstītie nolīgumi. Šī gada 21. janvārī mēs parakstījām ļoti svarīgu garantiju nolīgumu. Tas simts, simts miljoni, kas saistīts ar, ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku un uh, Eh, apjoms 40 miljoni. Kopā mēs jau esam 357 eh, miljonus garantiju, kas ir eh, viena ceturdaļa no visa kopapjoma, par ko mēs runājam. Pāriem pie nākamā attēla gribu parādīt jums, ka mums ir arī ļoti diferencēta finanšu arhitektūra. Mēs strādājam ar desmit dažādām finanšu institūcijām, un mēs uzskatām, ka tas sniedz kvalitāti mūsu darbā, jo jāatzīmē, ka 1,5 e, miljardi garantiju, tas jau pārsniedz trīs reizes. Mums pieprasījumi jau par trīs, trīsreiz lielākām garantijām, un tātad pateicoties šai sistēmai ir 17,5 miljardi garantiju subsahāras Āfrikā un mūsu tuvākajās kaimiņvalstīs. Nākamais satels. Jūs varētu jautāt, kāpēc tikai septiņi, un es jums teikšu, ka tas ir pirmais gadījums, ka komisija ir gar, parakstījuši šādus nolīgumus ar ārējiem līgumslēdzējiem, un komerciālā pas, puse ir uh, tāda, ka mums ir ļoti labs piedāvājums. Šeit mums nevis horizontālie aspekti, bet mums ir nepieciešamas sarunas ar dienestiem, eh, kas ir gala saņēmējs un kāda ir ieviešana. Eh, nākamais attēls attiecas uz nākamajiem soļiem, un mēs centīsimies vēl apmēram astoņus nolīgumus līdz šī gada vasarai parakstīt. Uh, un uh, atlikušie līdz šī gada decembrim, jo, kā jūs zināt, mums nepieciešams, lai līdz 2020. gada beigām visi līgumi būtu parakstīti. Tātad visi šie nolīgumi uh, ļauj mums uh, risināt sarunas līdz 28. februārim. Un uh, Kā jūs eh, zināt, EFSD ir daļa arī no ārējo investīciju plāna, un šeit, protams, ir geogrāfiskās programmas. Mums ir 3,1 eh, miljons, um, tri, eh, kas varētu sasniegt tālāk 30 miljārdus 154 projektiem Subsaharas Āfrikā. Uh, Uh, un uh, kaimiņa attīstības valstīs. Un šī uh, varētu, summa kopējā varētu būt to 3,5 miljardiem. Mēs, protams, esam arī sadarbībā ar delegācijām, kurām ir bijusi virkne vizīšu 2019. gadā. Jūs redzat attēlu. Uh, no Kamerunas līdz Senegālai un Sieraleonei, un vēl vairāk tādu būs 2020. gadā - Uganda, Mozambika, Madagaskāra. Un šeit es parlamenta biedriem gribētu teikt, ka jūs varat mums uh, pievienoties un kopā ar mūsu delegācijām redzēt, kā mēs īstenojam šo ārēju investīciju plānu. Un tagad pāris vārdi par novērtējumu. Mēs atvainojamies par, eh, zinām, kavēšanos, bet rezultāts ir tik pozitīvs, ka mēs eh, gribētu um, teikt, ka šeit mēs varam tikai dažas attiecīgas ieteikumus izteikt. Un sākumā es gribētu eh, teikt, ka ziņojumā ir teikts, ka EFSD ir ļoti atbilstīgs jaunajiem globālās uh, investīcijas modeļa prasībām, un tas ir vadošais piemērs, ka šis jaunais uh, modelis EFSD un komisija aizstāv šo jaunās paudzes sistēmu. Tātad efektivitāte, papildinājums un uh, fondu līdzekļu vākšana uh, lai mēs varētu nu, iegūt šīs nepieciešamās finanšu sviras. Un ir redzams, ka EFSD struktūra veicina caurskatāmību kopā ar EFSD regulējumu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai EFSD regulējums iedrošinātu labāku koordināciju starp uh, Eiropas Savienību un IFI un nepieciešams vairāk atvērto, atvērtas piekļuves modeļu un lielāka uh, elastība šajā sektorā. Paldies! Es esmu tiešām ļoti priecīgi, ka varēšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Evaluation of external budgetary instruments of European Union. Paldies! Man šķiet, ka svarīgi noturēt uh, diskusijas uh, pirms uh, 20. februāra, lai pienācīgi sagatavotos nākamajam solim. Un tagad došu vārdu mūsu referentei Gardē Zabjālu kundzei. Uh, viņa kopš uh, trijiem mm, šo pēcpusdienu uh, ir bijusi aktīva, un, un man šķiet, ka visi jūs uzmanīgi klausās. Paldies! Nu, tik tiešām iepriekšējā sasaukumā mēs aktīvi strādājām pie šīs schēmas un uh, turpinājām šo darbu arī šajā sasaukumā. Paldies par um, tik daudziem faktiem, skaitļiem, par šo prezentāciju. Prieks redzēt, ka viss rīt uz priekšu. Es te saklausīju vairākus atslēgu vārdus, um, idejas, uh, kas tika pieminēt tas visu laiku arī sarunās, teiksim, projekti vismazāk attīstītajās valstīs, sieviešu spēcināšanas, sieviešu tiesības, meitiņu tiesības eh, lauku reģionos. Parlamentam tas vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, tāpēc prieks redzēt, ka tiek eh, veikti attiecīgi darbi, tiek piedāvāti attiecīgi pasākumi. Mums tas bija un ir ļoti svarīgi. Tagad uh, prasības, kas skar plānošanu un uh, darba dokumenti. Nu, jā, te uh, mums bija zinām jautājumi, bet es jau redzēju, ka jūs sev atzīmējat šo to un uh, principam tad atstāšu to bez komentāriem. Jā, pirmās garantijas jau samērā nesen tika. Uh, parakstītas, līgumi tika īst, vienošanās tika īstenotas, un izvērtējums vēl nav pieejams, un kaut arī jāparaksta nākamais instruments, bet kāpēc ir šī aizkavēšanās? Varbūt ir kādas vājās vietas deficīti, ko var uzlabot. Tad runājot par komisijas darbu pie šī instrumenta, ņemot vērā nākamo EFSD fondu, kas būs vēl lielāks. Nu, būs nepieciešams vēl lielāks štats, vēl vairāk darbinieku, lai um, darītu visu, kas nepieciešams. Tā tad DFS e varbūt ir vērts uh, uh, paredzēt šos līdzekļus, kaut arī uh, Tur visu laiku runa ir par um, administratīvo izdevumu samazināšanu. Mm, tas gan var apdraudēt šo projektu, un es tam pretošos arī personīgi. Treškārt, šis vīrus efekts, kas ir projektiem. Svīras efekts ir svarīgs, bet jādomā par globālu līdzsvaru šiem finanšu instrumentiem ir svīras efekts un ir pievienotā vērtība, bet nevar uh, uh aizbildinoties ar svīras efektu, neņemt vērā sociālas sakas. Uh, tā kā paliksim uh, um, pie um, seku izvērtēšanas un domāsim ne tikai par svīras efektu, bet arī par sociālajām sakām. Runājot par projektu izvērtēšanu, uh, nu, daži projekti ir eh, jāaptur, jo uh, tie nav sevi pierādījuši kā relevanti. Paldies! Tojam! Eh, šis instruments, es gribētu runāt gan par termiņiem, gan par nosacījumiem un komisijai. Uh, vajadzēs vēl daudz investēt šajā risinājumā. Arī iedomājoties, ka runa varētu būt par sava veida tādu organizatorisko aspektu, kas atšķirās no tradicionālajiem apstākļiem. Bet nu, tas ir tāds kaut kas ārkārtējs. Un man patiktu saprast un uzzināt kaut ko vairāk zināt, jo ka, kā tas, kas attiecas gan uz lauku zonām, gan uz sievietēm, jauniešiem, ilgspējību. Tie visi ir svarīgi aspekti, bet lai saprastu, kā radīt šādu attīstību, kad eh, nav mums, eh, lai, lai tā nebūtu tikai efemēra pārējoša parādība. Un, eh, lai to, es jautāju, kā mēs strādāsim un kā jūs strādāsiet, lai profilētu arī ilgspējību laikā. Un no šī viedokļa, kāda ir vērtība vi izglītībai vietējā līmenī mazajiem uzņēmējiem, spēja celt, veidot projektu kontinuitāti, kāda nozīme šajā ziņā ir personāla arī sagatavošanai, kuriem būs jāizteno dzīvē visi šie projekti. You are right. Fund for Paldies. Jā, e, ilgspējīgās attīstības fonds jāizmanto ilgspējīgiem projektiem. Tagad dosim vārdu komisijai, lai atbildētu. Paldies. Vispirms paldies par jautājumiem. Un uh, reideri mums ir kopīgas bažas par sociālajām sakām. Nevajadzētu domāt tikai par svīras efektu. Nu, tāpēc mums ir uh, šis regulējums pa sektoriem, pa valstīm. Uh, Bet jūs zināt, kā notiek uh, cenu noteikšana, jo, ja aplūkosim LDC valstis, tad vismazākās attī, visam um, uh, sliktāk attīstītās valstis, uh, nu, tur um, ne visur pagadam tas ir iespējams, bet runājot par visu, visiem nolēgumiem, tur pielikumos ir ievērota LDC pieeja un uh, Eh, īpaši ievainojamās grupas eh, tiek skaidri iezīmētas, eh, teiksim, jaunieši mūsu prioritāte un tad arī dzimumu līdztiesība mūsu prioritāte. Un tad mēs to saliekam kopā ar ilgspējīgajām pilsētām, enerģētiku, sasaistību, sasaistību un um, Jūs zināt, tas viss ir sastarpēji sasaistīts un um, ilgspējīga attīstība ir visaptvērošs jēdziens. Nu, jūs zināt, svarīgi ir, uh, lai uh, uz vietas mums būtu mūsu cilvēki, kas uh, dalīsies uh, savā pieredzē. Mm, tam var būt ļoti, ļoti paliekošs efekts. Tad mēs domājam par EFSD plus un par globālu um, globālām aktivitātēm Latīņā, Amerikā un Āzijā. Varbūt vairāk var piestrādāt pie cilvēku kapitāla, mm, arī par digitalizāciju nevaram aizmirst, un zaļais kurs, un uh, galvenie migrācijas cā, cāloņi. bet jāparūpējas, lai mums saglabātos iecerēts sviras efekts un iecerēti rezultāti, ņemot, protams, vērā sociālo jomu 50% priekšfinansējums, ņemot vērā sektoru un iecerētos vīrusu efektu. Lūk, bet tas viss ir un paliek uh, mūsu plānos. Gribētu tikai to vēlreiz uzsvert un uh, vēlos uzsvert, ka turpināsim sadarboties arī ar parlamentu, lai veidot nākotnes EFSD. Un piemērs vienu lietu, jā, izmantojam tehnisko palīdzību un uh, biznesa vidi, uzņēmēja darbības vidi, nu, lai uh, šo ilgtspējības elementu piesaistītu. Un tas ir vēl viens EIP eh, e eh, elements, kas bija jāpiemina. Jā, nu, ilgtspējīgums pirmajā vietā un vīrus efekts otrajā. Tāds eh, kopsavilkums no manis. Un tagad attīstības komitejas priekšsēdētais Tobē kungs. Paldies! Teikšu, ka mūs gaida interesanti mēneši, interesants darbs. jāraugas uz uh, iespējām, kas uh, mums ir, ja varam uh, veiksmīgi koordinēt visus Eiropas Savienības finanšu instrumentus, izmantojot mūsu ekspertīzi, tad tiešām varam veidot iestādes finanšu ietvaros, piesaistīt investīcijas un ilgspējīgu izaugsmi. Arī attīstības valstīs. Ļoti labi, ka būs šis izvērtējums un varam to izmantot, lai veidotu nākotnes darbu. Un, bet tik tiešām mums ir šīs iespējas, ko es pieminēju, un nākamie mēneši tiešām būs ļoti, ļoti interesanti darba piepildīti. Paldies, ar to mēs varam sanāksmi arī noslēgt. Paldies visiem par pienesumu. Un, eh, protams, turpināsim diskusijas. Mm, gaidām ar lielu nepacietību diskus, diskusiju turpinājumu.